Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Good morning. Labdien, labrīt, labrīt visiem dažādās valodās. Labrīt vēlreiz. Everybody. Labrīt. Lūdzu, pievērsiet man savu uzmanību. Apsēdieties un sāksim darbu. Mums būs jāpagaida dažas minūtes, līdz mēs varēsim sākt balsot. Domāju, ka visas lietas, kas saistās ar balsošanu, ir atrisinātas. Es aicinu zālē ievērot klusumu, jo mums ir vairāki balsojumi. Tie nav pārāk sarežģīti, bet jebkurā gadījumā Makovējas kundze atsauc savus uh, grozījumus uh, ar numuriem 90 un 93. Es uh, ceru, ka jūs visi apzināties, ka šī ir uh, Lībe un uh, budžeta komitejas kopēja sēde. Mēs uh, turpinām sanāksmi par prioritātēm pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu jomā un gribētu vēlreiz aicināt zālē uz klusumu, lai mēs varētu koncentrēties darbam. Are we to hold? Mr. Melo? Melo kungs. So we got first thing first, the joint meeting. Tātad, vispirms Libe komitejas un budžeta kontrolas uh, komitejas pirmais balsojums uh, pār likuma projektu, kas paredz um, cīņu pret uh, Savienības finanšu interešu apdraudējumu Referente ir Greslis kundze un es pats. Mums 20. februārī notika sanāksme, kur mēs vienojāmies par galīgo tekstu. Un ceru, ka nevienam nav iebildums. Un, un tagad pāriesim pie balsojuma. Ja neviens referents eh, negrib izteikties, manuprāt, tā arī ir. Tāpēc ķersimies tam tieši klāt. Uh. Amendment 2. Otrais grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 45. grozījums. Par. Nē, atpiedodiet. Um, kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. 48. grozījums par. Pret. Atturas Pieņemts. 3 and 51. Go. 3 un 51 kopā, kas par pret atturas pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. 47, 49, 50 kopā. Jā, Melokungs. Mutisks grozījums. Mikrofonu lūdzu. Mums ir mutisks grozījums par šo punktu priekšsēdētāju kungs. Vai es drīkstu? Jā. Mutiskais grozījums ir šāds. Ienākumi, kas ir no TVA, jāiekļau šīs direktīvas aptvērumā tikai attiecībā uz pārobežu krāpniecības gadījumiem. Vai būtu kādi iebildumi? Tātad runa šeit ir par PVN. Vai būtu kādas iebildes? Ir bijis iebildums, atvainojiet, Milaukungs, četri deputāti iebilst, tādēļ sekosim procedūrai. Balsosim kopā 47, 49, 50. Kā vienojamies iepriekš par pret. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Now closed. Beidzam balsot. 15 par 32 eh, pret, noraidīts. 52 par pret atturas. Es domāju, noraidīts. Noraidīts, jā. Ja? Pārbaudīsim, pārbaudīsim. Šķiet noraidīts. Pārbaudīsim. Noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Now closed. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 54. ir uh, mutisko grozījumu. Vai kādi iebildumi? Vai kādi iebildumi par mutisko grozījumu? Ja ne, tad balsojam par 54. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. Nē, tas atkrīt. Viss atkrīt līdz pat 62. 62. par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 7. un 8. kopā blokā par, pret, atturas, pieņemts. 9. 10. 11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 pret atturas pieņemts. Saskaņā ar manis uh, skaitīto pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23, 24 pret uh, noraidīts. 60, 69, 71 pirmais kopā par pret atturas. Pārbaudīsim vēlreiz, arī šoreiz, um, jo te varētu būt uh, tāds sarešķīts balsojums. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. 24 pār 23 pret otrādi šoreiz pieņemts. 73, 4, 5, 6 kopā par pret atturas pieņemts. 77. par. Nē, tas atkrīt. 78. un 9. kopā par pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 25 pār 23 pret pieņemts. 16 pār pret atturas pieņemts. 17 pār pret atturas pieņemts. 80 pār pret atturas noraidīts. 81 pār pret pret atturas neskaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Ir uh, šķelšanās nu, viedokļu ziņā, tādēļ sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Deviņpadsmit par, uh, divdesmit deviņi pret, noraidīts. Astoņdesmit otrais par, pret, atturas pieņemts, astoņpadsmitais par, pret pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 83. par pret atturas noraidīts, 84. par Nē, tas uh, atkrīt. Nē, tomēr 84. par pret. 19. bija par, ā, tad 84. tomēr atkrīt. Un 85. arī atkrīt. Ā, nē, 85. tikai tad, ja būtu de, e, otrā daļa. Tad, labi, tad 85. otrā daļa par pret atturs pieņemts. 86, 87, 88 kopā par pret atturs noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. Juri. Nē, tas atkrīt. 91. par pret atturas pieņemts. 90. Nē, pārbaudīsim elektroniski 91. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 30 pār 19 pret pieņemts. Atkrīt um, 90, 21, uh, atkrīt 94. Nē, 90. atkrīt, 94. par pret atturas eh, noraidīts. 22. par pret atturas pieņemts. 93. atkrīt, 92. par pret atturas pieņemts. 11. Eh, dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 12. dalītas balsojums par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss, nē, otrais, otrais tas ir par pret atturas noraidīts pieņemts. Un tad pievēršamies eh, nākamajai sadaļai. 24, 25, 26, 29 un 1. jūrija visi kopā par pret atturas pieņemts. Nē, pārbaudīsim tomēr elektroniski šos piecus eh, grozījumus kopā. Sākam balsot. 27 par 23 pret pieņemts. 27. Eh, atkrīt, 28. atkrīt, eh, tā atkrīt, atkrīt, 31. par pret eh, atturas noraidīts, 32. par pret atturas noraidīts, jūri 2 par pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas pieņemts. 35. un 36. kopā par pret atturas noraidīts. 37. un 38. kopā par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas noraidīts. Juri 3 par pret atturas pieņemts. Juri 5 par pret atturas pieņemts. 40. ar mutisko grozījumu 2 eh, par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. Juri 6 par pret atturas pieņemts. Nē, noraidīts, atvainojiet, noraidīts. 42. par. Pret aturs. Noraidīts. 7. jūrība par. Pret aturs. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret aturs. Noraidīts. Nē, pieņemts, pieņemts. 43. ar mutisko grozījumu par. Pret aturs pieņemts. Un 44. Eh, par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums par ziņojumu grozītajā versijā. Balsosim. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot.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 Tās ir um, šīs kopējās sanāksmes uh, beigas. Paldies um, budžeta kontrolas uh, komitejas uh, deputātiem, kuri piedalījās šajā kopējā sanāksmē. Un tagad pievērsīsimies Libe komitejas darba kārtībai. Līdzēr.